Vakardienas protokols savukārt ir pieejams, ja ir kādi novērojumi par to. Šķiet, ka nē, iebildumu arī nē. Nu tad uzskatām vakardienas sēdes protokolu par apstiprinātu.